dāmas un kungi, uh, mēs esam atsākuši 28. novembrī pārtraukto uh, plenārsēžu procesu. Uh, vai kādam ir iebildumi? par iepriekšējās plenārsēdes protokola apstiprināšanu. Herr Gericke, Sie? Bitte sehr. Komentāri no vietas bez mikrofona, tūkiem nav dzirdami. Sehr geehrter Herr Präsident, unsere Tagesordnung. Priekšsēdētāji kungs, šodien ir virkne balsojumu un punktu, kas nav steidzī, steidzāmi izskatāmi. Un tāpēc es liekas, ka mums ir jāpārskata uh, darba kārtība. Jā, nu mēs protokolēsim jūsu komentāru. Vai ir kādi iebildumi pret iepriekšējās sanāksmes protokolu? Nē, tādā gadījumā mēs to apstiprinām. Dāmas un kungi, e, polijas deputāti Česlavs Hoks un Slavomirs Klosovski ir ievēlēti e, par Eiropas parlamenta deputātiem un aizstās Mareku Grobovčiku un Bogdanu Jackeviču sākot ar 27. novembri. Un viņi tātad piedalās šodien.